Tūlīt balsosim par šiem priekšlikumiem. Sāksim balsot ar uh, taizemes situāciju. Tur ir tikai viens balsojums uh, par kopīgu rezolūciju, kur iesniegušas piecas politiskās grupas, nav nekādi grozījumi, līdz ar to galīgais balsojums, kurš par, pret, atturas pieņemta. Tad nākamais rezolūcijas priekšlikums, kas arī ir kopēji, piecu politisko grupu iesniegts, tiesības uz izglītību Piedņestras reģionā. Šeit ir daži atsevišķi balsojumi, 4. pāns, sākotnējais teksts, šeit esot mutiskais grozījums no Prēdes kunga. Mikrofonu, pite. Lūdzu ar mikrofonu. Paldies, priekšsādētāji. Es piedāvāju 4. panta beigās pievienot uh, atjauninot informāciju attiecībā uz uh, principu par uh, šo, augst, šo skolu, kas tika aizturēts. Vai ir kādi iebildumi? Nē, tad tā arī balsosim. Kurš par 4. pantu šādā redakcijā? Pret? Atturas? Pieņemts. 9. pants sākotnējais tests divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemta. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemta. Pirmais grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. A apsvērums divās daļās. Pirmā daļa par pret, atturas pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas arī pieņemta. I apsvērums. Sākotnējais teksts arī šeit ir pretskunga mutiskais grozījums. Paldies, priekšsādētāji. Tāpat kā iepriekšējā gadījumā, tas ir vienkārši papildus informācijas pievienojums. Šeit mums vajadzētu pievienot, ka Uh, kad tika aizturēts uh, Lučiana Blāga skolas uh, grāmatveids, kad viņš veda skolas darbinieku algas. Vai ir kāds iebildums? Nē. Tad kurš ir par šo redakciju? Pret? Atturas pieņemts. Tad ir O apsvērums, sākotnējais teksts, un šeit arī ir mutiskais grozījums no Repo kunga puses. Paldies, priekšsēdētāji. Tas ir tehnisks grozījums par šo pantu, šo apsvērumu. 2014. gada septembrī, bet es gribētu teikt ne vēlāk kā līdz 2014. gada augusta beigām. Tās ir nelielas izmaiņas, bet tas mūsu tekstu saskaņo ar to tekstu, kuru ministru padome pieņēma pagājušā gada decembrī. Paldies! Paldies, vai kāds iebilst? Nē, tad balsosim par šo redakciju. Gibt es Einwände? Ā, tomēr ir iebildumi. Prēdes kungs. Aber das ist nicht genug. Jā, bet ar to nepietiek. Also, wir stimmen in dieser. Tātad balsosim par uh, ordinālo tekstu O apsvērumā par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tātad. Pārbaudīsim. O apsvērums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Labi. Tad tagad uh, rezolūcija kopumā. Kurš par? Pret. Atturas. Tā arī pieņemts. Un tagad pēdējais šodienas balsojums. Un tas ir rezolūcijas priekšlikums par Bahreinu, jo īpaši Nabel Radžāba, Abdulai Alkavājā un Ibrahim Šarifu gadījumi. Ir četru politisko grupu uh, rezolūcijas priekšlikums, uh, sākotnēs teksts 8. pantā, pirmā daļa par pret, atturas pieņēmts, otrā daļa par pret, atturas pieņēmts. 8. pants, pirmais grozījums par pret, atturas pieņēmts atturas noraidīts. 9. pāns, sākotnējais teksts, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta, otrā daļa par, pret, atturas pieņemta. 10. pāns, sākotnējais teksts, divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta, otrā daļa par, pret, atturas pieņemta. 12. pāns, trešais grozījums par, pret, pret, atturas noraidīts. 14. pāns, 2. grozījums par, pret, atturas noraidīts. Tad rezolūcija kopumā, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Vienbalsīgi pieņemts, septiņi atturējušies. Apsveicu visus autors, novēlu visiem veiksmīgu māju ceļu. Odīkungs par reglamentu. Priekšsēdētājs, es eh, lūdzu vārdu tad, kad notika balsojums par parlamentu atzinumu par komisijas regulu par eh, emisiju kvotu koriģēšanu, un tas netika ņemts vērā. Mans, eh, es gribu izteikties par daudzvalotību, jo regula, kas tika likt uz balsojumu, no vienas puses nav pieejama Sēns un Direkt tīmekļa vietnē, pirmkārt, un otrkārt nav eh, ticis pārtūkots. Tātad, uh, tika likts uz balsojumu dokuments, kas pārkāpja daudzvalodības likumu, tas nozīmē vēl vienu eh, daudzvalodības eh, statusa degradēšanu parlamentā. Es gribētu, lai tas tiktu atzīmēts prezidentūrā, lai šā, šī daudzvalodības situācija turpmāk vairs netiktu degradēta parlamentā. Paldies, Odīkungs. Tas tiešām ir ļoti būtiski un tiešām par reglamentu mēs eh, pie šī jautājuma ķersimies, skatīsim to un šīs sēdes protokols būs pieejams nākamās plenāras sēdes sākumā, un rezolūcijas tiks nosūtīts to adresātiem, neviens neiebilst, un tāpēc mēs pārtraucam parlamentu plenāru sēdi, sēdi ir slēgta.